Tomēr Maķedonijas pievienošanos, jo bija tomēr objektīvi kritēriji. Un kaut arī mēs šobrīd neapspriežam paplašināšanos nu, Ziemeļmaķedonijai. Nu, un Albānijai, jo rītdien būs būtisks balsojums, bet attiecībā uz Schengenu tad es atbalstu Horvātijas, Bulgārijas, Rumānijas iekļaušanu Schengenā, tad, kad Schengen tam būs gatava un tad, kad Horvātija visus juridiskos, tehniskos nosacījumus būs izpildījusi, tīpaši, kad būs runa par eh, bēgļu mm, eh, sūtīšanu un kā notiek bēgļu pārvaldīšana uz robežas ar Bosniju un Hercegovinu. Borhies punkts gam vārds. Paldies priekšsēdātājiem! Eiropadome parakstīja eh, Eiropas Savienības paplašināšanās procesu. To aizsāka. Prezidents Makrons reaģēja vai nu tāpēc, ka bija daudz cilvēku, kas prasa patvērumu Francijā, vai tāpēc, ka bija šāda attieksme pret Gulāras kundzi bet eh, no vienas puses ir Eiropas Savienība, kas pilnībā ignorē revīzijas palātas atzinumu, un no otras puses ir kandidāta valstis, kas uzskata, ka Eiropas Savienība ir visu problēmu panacēja. Albānija ir eh, Islama konferences eh, daļa, un mēs zinām, ka šī organizācija finansē Islama skolas. Nu, bet runājot par tā saucamo Maķedoniju, Maķedonija ir Salonika, nevis Skopja, to mēs zinām. Mēs zinām arī, kāda ir Krievijas un Ķīnas ietekme Balkānos. Viena minūte Aleksandrova Jordanov kungam. Paldies, priekšsādātāji. Francija nav tā valsts, kas tik vienkārši pieļautu neuzmanības kļūdas. Francija ir valsts, kas zina, ko dara. Tai būtu jāzina, ko tā dara, bet izskatās, ka šis Francijas lēmums kalpo Krievijas interesēm Balkānos, un Krievija, kā mēs to zinām, ir pret Eiropas un Eiro atlantisko integrāciju Rietumu Balkānu valstīm. Un uh, tur ir arī hibrīd karš, un tā ir milzu Makrona kļūda. Un tās rezultātā notiks uh, ātrākas vēlēšanas Ziemeļmaķedonijā, tomēr nevajadzētu gaidīt līdz to iznākumam, nevajadzētu arī gaidīt līdz Zagrebas samitam, jo prezidents Makrons teiks, gaidīsim un tad redzēsim, kas notiks ar jauno Maķedonijas valdību, un tā mēs nonāksim bīstamā politiskajā spirālē. Es eh, rekomendētu Parīzē nespēlēt spēles ar Belgradu. Vienu minūtu Benifei kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu pārliecināts, ka pārunu apturēšanu, ko nolēma Eiropa padome Albānijas un Ziemeļmaķedonijas gadījumā, uh, ir smaga kļūda. Šodien šīs valstis veic nopietnus pūliņus, lai pievienoties Eiropas Savienībai, un to arī pierāda Maķedon, Ziemeļmaķedonijas un Grieķijas vienošanās, un arī pēdējo gadu pūliņi, lai ievērotu Eiropas Savienības prasības. Pārunu atvēršana ir svarīgs etaps, un pēdējos gados tas tika nopietni uztverts. Un nu, nevajag eh, likt eh, zaudēt uzticību jauniešu acīs un pilsoņu acīs, kas vērsēs pie mums. Vairāki viņa ģimenes locekļi dzīvo citās Eiropas Savienības valstīs, tostarp Itālijā. Mēs zinām, ka Eiropas Savienībā viss eh, labi nedarbojas pēdējā laikā. Mums jādara viss, lai uzlabotu institūciju darbu, bet to nevajadzētu izmantot kā attaisnojumu, lai visu apstādinātu. Eiropas Savienībai ir jākļūst spēcīgākai un spēcīgākai jāpalīdz cilvēkiem mūsu kon kontinentā. Dēlī kungs. Paldies, cienījamais komisāra kungs, cienījamā ministrs kundze, cienījamie kolēģi. Tas, kas notika pagājušajā nedēļā Eiropa padomē, patiesībā ir novedusi pie tā, ka Eiropas Savienība ir zaudējusi uzticēšanos jautājumā par paplašināšanos. Eiropas Savienība nav izpildījusi savus solījumus. Kandidātu valstīm ir jāīsteno nepieciešamās e, reformas, bet ir jāsaprot arī, ka mums e, ir divpusējas, nevis vienpusējas attiecības, un būtu labi, ja valstu un valdību vadītāji atzītu, ka um, Eiropas Savienības interesēs ir iesaistīt šīs valsts Eiropas Savienībā. Skeptiķi saka, ka vispirms ir nepieciešams īstenot institucionālās reformas Eiropas Savienībā, bet ir negodīgi gaidīt, lai šīs kandidātu valstis tagad nogaidītu, kamēr Eiropas Savienība paveic šo mājas darbu. Tāpēc mums ir jārod risinājums, kas būtu pieņemams visām pusēm. Liels paldies! Paldies, un tagad vārds Mikserkungam uz vienu minūti. Paldies! paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Lēmums neuzsākt sarunas par iestāšanos ir. Um, par to ir jāizsaka nožēla. Tas tādējādi mēs zaudējam uzticēšanos ne tikai šajās kandidātu valstīs, bet uh, arī citu acīs. Un jo īpaši nosodām ir tas, ka uh, šīs sarunas, to uzsākšana ir atlik, atlikta uh, iekšēja apsvēruma dēļ. Uh, Un eh, nevis tāpēc, ka šīs kandidāta valsts nav eh, izpildījušas priekšnoteikumus, ir gluži pretēji. Ziemeļmaķedonija jau īpaši ir pierādījusi, ka tā ir izdevies atrisināt ar ielgušo konfliktu ar NATO. Ir jāizlabo šī uh, kļūda pirms nav uh, pieļauts nenovēršamais, jo tas ir visas Eiropas Savienības interesēs. Paldies, tagad vārds Kokalarī kundzei aiz vienu minūti. Paldies, prieksēdētāja kungs. Prezidents Makrons šeit uzstājās pirms gada un runāja par to, ka viņš vēlas redzēt Eiropas demokrātiju, kā viņš to vēlas veidot. Un ja mēs eh, eh, atstāsim demokrātiju pašplūsmā, tad mēs būsim zaudētāji. Tāpēc es viņam piekrītu un piekrītu tam, ka viņš ir uzlicis eh, veto eh, vispār paplašināšanās politikai un Ziemeļmaķedonijas un Albānijas eh, iestājai. Ja mēs uzskatām, ka paplašināšanās ir rīks, kā veicināt demokrātiskos procesus valstīs, uh, tad eh, iespējams eh, tas ir pareizais ceļš. Mums ir jāmudina šīs valstis eh, darīt vairāk. Ja Eiropas Savienība neiestāsies un nepalīdzēs šīm valstīm, tad tā būs Ķīna, Krievija, Saūdarābija un tā tālāk. Beidzot, beigsim sapņot par vienotu Eiropu un veidosim to. Paldies! Of... Līdz ar to esam izsmēluši runātāju sarakstu un tagad brīvā mikrofona procedūru, 13 deputāti pieteikušies, bet ņemot vērā, ka esam iekavējuši šā vakara debats, nevarēšu dot iespēju izteikties visiem. Došu vārdu vienam deputātam no katras politiskās grupas un priekšroku tiem, kas vēl nav izteikušies un kuri ir bijuši šeit klāt visu debašu laiku. Vārds Pauspišielkungam. Jā, se vēl Lielas paldies, priekšsētāji! Es tik tiešām priecājos, ka lielākā daļa kolēģi šeit es, eh, pauda skaidru uh, viedokli par to, ka padomas lēmums nav bijis pareizs. Mēs daudzkārt esam runājuši par to, ka mums ir jāintegrē Rietumu Balkānu valstis, un jebkurš cits lēmums nav pareizs, jo tas novedīs tikai un vienīgi pie Krievijas uh, ietekmes palielināšanās šajā reģionā un Eiropas Savienības novājināšanās. Kas mums būtu tagad jāsaka šo valstu pilsoņiem, jo ja patiesībā mēs esam viņus pametuši novārtā? Komisārkungs, mēs daudzkārt esam runājuši par to, ka Eiropas Savienības interesēs ir turpināt uh, sarunas par iestāšanos. Tie kolēģi, kuri uh, pret to izturās skeptiski, vēlos teikt, tas ir tikai sākums. Uh, Mēs tikai uzsākam sarunas, tā vēl nav pati iestāšanās sarunas, var ilgt gadiem ilgi, bet vismaz šīm valstīm tiek dot iespēja, ka kādu dienu tās varētu iestāties Eiropas Savienībā. Tāpēc eh, izdarīsim spiedienu uz Makronu, jo tas ir pretēji Eiropas Savienības interesēm. Paldies! Paldies tagad vārds Vordas kundzei. Paldies priekšsētāji! Kā Rietumbalkānu draugs. Uh, Es esmu pārliecināta, ka Albānija un um, Ziemeļmaķedonija gaugulā pievienosies Eiropas Savienībai. Tās ir īstenojušas svarīgus soļus, lai kļūtu par dalībvalstīm, un šī nesenā sabotāža padomē, ko īstenoja Francija, Dānija un Nīderlanda, ir nožēlojami. Albānija un Ziemeļmaķedonija vairākā, vairākās jomās ir panākušas vairāk nekā Eiropas Savienības dalībvalstis, kā piemēram um, apvienotā karalista un Bulgārija. Es aicinu Eiropa padomi atkal ierakstīt šo punktu darba kārtībā un ļaut uzsākt sarunas ar šīm kandidātu valstīm. Uh, jo pretējā gadījumā Eiropas Savienības tēlam tiks nodarīts kaitējums, un ja mēs nepierādīsim šādu te politisko integritāti un atvērtību, esmu pārliecināta, ka Rietumu Balkānu nākotne ir saistīta ar Eiropas savon, Savienību, un Eiropas Savienības nākotne nozīmē vienotība ar Rietumu Balkāniem. Paldies! Paldies! Tagad vārds Austrēvičs kungam. Priekšsēdētāji, komisārkungs, kolēģi! Vai mēs atsakamies no vīzijas par mieru Eiropas Savienībai? Pievienošanās Eiropas Savienībai ir labākais stimuls, lai īstenot reformas un uzlabotu pilsoņu labklājību un, kas vēl svarīgāk, sasniegt reģionālo sadarbību un stabilitāti. Rīcības plāni un partnerības nolīgumi ietver striktus priekšnoteikumus kaimiņu valstīm, bet mēs zināmā mērā aizmirstam izpildīt savu solījumu, un to ir grūti pamatot. Kandidātu valsts varbūt vēl nav gatavas iestāties šobrīd, bet mums ir jāraugās ilgtermiņa perspektīvē. Mums ir jālīdzsvaro um, tādu valstu centienus kā Krievija, jo um, to piedāvājums ir tikai iegūms īstermiņā, bet iestāšanās Eiropas Savienībā uh, ir iespēja iegūt labāko dzīves līmeni, brīvību un pamatiesības, tāpēc mums ir nepieciešama vizionāra politika par Eiropas Savienības paplieš, paplašināšanos. Paldies! Paldies! Tagad nākamā runātāja. Liels paldies! Tas, ko mēs piedzīvojām iepriekšējā samitā, ir vēsturiska kļūda. Albānija un Ziemeļ um, Maķedonija, ja mēs tām neļaujam iestāties, tas ir pliķis ne tikai valdībai, bet arī jaunai paaudzei. Tas ir fatāls signāls visam reģionam. Iepriekš vairākas paaudzes ir dzīvojušas bez perspektīvām, un tas ir līdz daudziem pamest savas valstis un perspektīva uh, par iespēju iestāties Eiropas Savienībā nozīmē, ka nākamajai paudzei būtu iespēja pašiem savā zemē. Uh, bet par spīti tam, ka, mēs, ka ir izpildīti priekšnoteikumi un mēs tomēr neuzstākam sarunas, nozīmē, ka reformas netiks īstenotas un nebūs jāgaida ilgi, līdz mēs redzēsim, pie kā tas novedīs. Piemēram, Krievija, Turcija, Ķīna, Katāra vai Saudarābija ļoti intensīvi interesējas par sadarbību šajā reģionā, un tas noteikti nav mūsu interesēs. Lielas paldies! Paldies, tagad vārds Lebretona kungam. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es priecājos par to, ka padomu bloķējusi sarunas par iestāšanos ar Albāniju par tātad priestāšanos Eiropas Savienībā. Albānija ir valsts, kur ieslīgus endēmiskā korupcijā un tā žņauc pati savu tautu. Uh, trešdaļa iedzīvotāju ir bez darba. Protams, tiesu reforma tiek īstenot jau vairākus gadus, bet rezultāti ir ļoti satraucoši. Neatkarīga komisija, kurā darbojās starptautiskie eksperti, ir um, atstādinājusi no amata korumpētus tiesnešus un rezultātā konstitucionālā tiesā no deviņiem tiesnešiem ir palicis tikai viens. Šie skaidri parāda, cik korupcija uh, ir milzīga problēma šajā valstī. Albānija nav pelnījusi iestāties Eiropas Savienībā šobrīd, kā to rakstīja Lesuāra, ir narko valsts, eh, kas ir tirgotāju varā. Paldies, un tagad papadēmals kungs. Paldies, prieksēdētāja kungs. Pēc eh, pāris stundām Eiropas Savienības eh, plenārsēde balsos. Tātad rītā mēs balsosim par to, lai pieprasītu padomēji labot šo briesmīgo vēsturisko kļūdu. Mēs eh, sagatavosim eh, preses relīzi un tādējādi pateiksim Albānijas un Ziemeļmaķedonijas iedzīvotājiem, ka Eiropas Savienība iestājas par viņiem. Uh, Eiropas Savienība ir struktūra, kas viņiem tic un kurai viņiem ir jātic. Un e, Makronam arī ir skaidri jāpasaka, ka jārīkojas ir ātri. Tas ir reģiona stabilitātes garants. Un e, viņš nestrādā Eiropas Savienības labā, viņš strādā Putina un citu labā. Uh, Mums šeit ir jābūt pārliecinātiem, ka mēs iestājāmies par mieru. Prieksēdētājs, es redzēju, ka jūs pacēlāt zilo karteņu, bet tā kā mēs esam pamatīgi iekavējuši plenārsēdi, tad es zilās karteņas procedūru nepieļaušu, atvainojos. Un tagad dod vārdu Hāna kungam. Komisijas vārdā lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētājiem! Es vēlētos sirsnīgi pateikties visiem šeit klātesošajiem, kuri izteica masveidu atbalstu šo valstu iespējai iestāties Eiropas Savienībā, proti, lai Albānija un Ziemeļmaķedonija saņemtu zaļo gaismu, lai mēs varētu uzsākt pirms iestāšanās sarunas. Mēs nerunājam par to, ka vienas dienas laikā šīs valsts iestāsies. Mēs runājam par daudzgada procesu. Ir nepieciešami gadi, lai nodrošinātu uzticēšanos, un pāris minūtēs, pāris stundās ir iespējams iznīcināt to visu. Un zināmā mērā tas šobrīd ir noticis Rietumbalkānos. Bet es vēlos teikt ne tikai Rietumbalkānos. Ar šo lēmumu mēs, kā Eiropas Savienība, esam zaudējuši lielu daļu savas uzticēšanās, bet tās, tā ir vērtība, kur mums ir svarīga. Un tas, ka šobrīd mūsu tuvākajās kaimiņu valstīs rodas jaunas problēmas. Nu, paraudzīsimies, kas notiek Lībijā, kas notiek Tunisijā, Alžīrijā, kur ir ļoti neskaidra politiskā situācija. Varam vien cerēt, ka tie, kas ir atbildīgi pie tā, ka mēs pieņemam šādu lēmumu, patiesībā neizprata ko, nozi ko tas nozīmē Eiropas Savienības tēlam uh, globālā mērogā. Ko tas nozīmē? Ka patiesībā mēs esam zaudējuši uh, savas spējas pārliecināt, un mums būs grūti to atgūt. Es atbalstu to, ka mums ir jāraugās uz visu pozitīvi, proti, ka glāze ir pa pusē pilna. Un es esmu gatavs tos argumentus, kas pēdējo mēnešu laikā izskanēja, um, un kāpēc mēs neuzsākām sarunas par iestāšanos, es uzskatu, ka tie mums būtu vēlreiz jāpārskata. un mums vajadzētu drīzāk izvirzīt priekšplānā pozitīvus argumentus. Un viens no argumentiem, ko mēs dzirdējām no Francijas un citām valstīm, proti, ka, lai īstenotu nākamo paplašanāšanos, mums ir jāpārskata uh, eh, sava politika Es vēlētos teikt, jā, es to visu saprotu, bet man ir grūti saprast, ka šis process uh, tiek īstenots tikai pēc tam. Es domāju, ka ir saprātīgi, realistiski un pragmatiski īstenot šīs procedūras paralēli, jo patiesībā tās abas ilgs gadiem ilgi. Un ja mēs vēlamies runāt par padziļinātām reformām, jā, bet tas nenozīmē, ka mums ir jāuzsāk sarunas pēc tam, jo pretējā gadījumā uh, perspektīvas pievienoties Eiropas Savienībai un uzsākt sarunas tiek uh, atverzītas uz uh, tālāku nākotni. Un es varu garantēt, ka mani dienesti, es pats un man darba turpinātājs noteikti paraudzīsies uz metodi, e, kāda mums ir šīm procedūrām, jāsaka, ka te ir vietā lozungs neviens nav perfekts, bet mums ir jācenšas panākt e, tiesiskumu likumu varas nodrošināšanu Mēs noteikti darīsim visu nepieciešamo. Un es ceru, ka uh, arī parlaments iesaistīsies šajā procedūrā noslēgumā. Es vēlētos teikt sekojošo. 2013. gadā es uh, organizēju nelielu semināru ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem no Ziemeļīrijas, kuri eh, tolaik iepazīstināja ar saviem projektiem par eh, turpmāku samierināšanos Ziemeļīrijā. Un var teikt, ka 90% dalībnieku bija bijušās Dienvidslāvijas valstu pārstāvji un mēs zinām, kāpēc viņi piedalījās šajā seminārā. Jo brīvība, stabilitāte un labklājība rietumu Balkānos ir iespējama tikai plašākā mērogā, proti Eiropas Savienības perspektīvēm. Un tāpēc es pateicos jums par šo spēcīgo signālu, ko jūs rīt ar savu balsojumu dosiet Un es novēlu visu to labāko Ziemeļmaķedonijas eh, vadītājiem un pateicos par lieliskajām iniciatīvām, kas tiek īstenots pēdējo mēnešu laikā, lai iedvestu jaunu cerību šai valstī. Paldies! Paldies eh, komisāra kungam, un tagad dodu vārdu Tupurainens kundzei, kas runās eh, padomas vārdā lūdzu. Prieksēdētāj kungs! godātais e, parlamenta delegācijas ar e, Ziemeļmaķedoniju vadītāji Paldies par šīm diskusijām, un es vēlētos pateikties arī komisāram Hāna kungam par to, ka jūs esat izteicis atbalstu tādā vai citādā veidā paplašināšanās procesam. Diskusijas skaidri parādīja, ka mūsu atbalsts Rietumbalkāniem, atbalsts ar Eiropas perspektīvu un no Eiropas perspektīvas, šis atbalsts ir ilglaicīgs un nekur nav zudis. Protams, maijā paredzētajā samitā Zāgrebrā par šo jautājumu tiks runāts. Līdz ar to mums ir jāstrādā un ir jāstrādā arī otrai pusē. Tomēr eh, vēlētos atgādināt, ka iestāšanās sarunas vai pat to uzsākšana ir tikai pirmais nelielais solis ļoti garā procesā. Es eh, saprotu, ka daudz ir pārsteigti, frustrēti un apbēdināti, bet eh, varbūt nevajag kavēties negatīvajā pagātnē, nevajag visu laiku malt to, kas notika pagājušajā nedēļā. Nevajag visu laiku ar pirkstu rādīt uz vainīgajiem vai iespējamiem vainīgajiem. Nē, ir jādodas uz priekšu, ir jāstrādā. Tagad ir uzmanīgi jāizvērtē, kādi būtu nākamie sparamie soļi. Jebkurā gadījumā visiem ir skaidrs, ka ceļš līdz pilnīgai iestāja ir ļoti garš. Visi ir gatavi strādāt, un mēs, Somijas prezidentūra, darīsim savu darba daļu, lai process notiktu pēc iespējas gludāk. Esmu optimismu pilna un tomēr raudzīsimies arī realistiski, kas tad notiks tuvākajos mēnešos. Es ļoti augstu vērtēju abu kandidātu valstu paveikto. Tātad Ziemeļmaķedonija un Albānija ir sasnieguši ļoti daudz. Un es vēlētos viņus mudināt strādāt tādā pašā garā un īstenot reformas, jo reformas jau tiek īstenots ne jau Eiropas dēļ, bet gan viņu pašu iedzīvotāju dēļ. Uh, Ja tas būs labi viņu iedzīvotājiem, tad tas būs labi arī Eiropai un mums. Paldies par jūsu uzmanību! Paldies, saka priekšsēdētājs. Es esmu saņēmis septiņus rezolūciju priekšlikumus, un tos ir iesnieguši sekojošas politiskās grupas. NGL, SND, Renew and EPP like to... Es eh, vēlētos pateikties visiem, kur piedalījās šajās eh, diskusijās, vēlētos pateikties Hāna kungam, Tupurainens kundzei, vēlētos pateikties arī eh, Ziemeļmaķedonijas parlamenta spīkerim, kurš piedalījās šajās diskusijās. Paldies! Debats par šo jautājumu esam noslēguši, balsošana paredzēta rīt. Nākamais darba kārtības punkts ir komisijas priekšsēdētāja vietnieces Savienības augstās pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par stāvokli Irākā, jo īpaši jauniešu un studentu protestu vardarbību akuspiešana. Pirms eh, sāksim debatas, es vēlējos pateikties, ka eh, brīvā mikrofona procedūrā pieteikties un arī zilās karteņas procedūrā pieteikties var elektroniski, tāpēc visi deputāti vienmēr ir mudināti ņemt līdzi savu balsošanas karteņu. Tātad no šā brīža, ja jūs vēlaties piedalīties tādā vai citādā procedūrā, jūs varat tam pieteikties. Ņemot vērā to, ka mēs esam pamatīgi iekavējuši, iespējams, es nevarēšu dot iespēju izteikties visiem brīvajā mikrofonā. Debates uzsāks eh, Tupurainens kundze, kas runās eh, komisijas priekšsēdētāja vietnietes Savienības augstās pārstāvas ārlietās un drošības politikas jautājumos eh, vārdā. Tupurainens kundze, vārds jums paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie parlamenta deputāti. Oktobra sākumā Bagdādē izvērsās ļoti prāši protesti, kas pēc tam pārmetās uz citām Irākas vietām. Un eh, šīs bruņotās sadursmes bija tik ārkārtīgi var, vardarbības, ka pāri par sešiem tūkstošiem bija ievainoti un vairāki duči gāja bojā. Vairākas dienas Irākā nestrādāja internets un eh, tika uzbrukts arī televīzijas eh, kanāliem un tika uzbrukts arī atsevišķiem cilvēkiem, preses pārstāvjiem un tā tālāk. Eiropas Savienība jau 3. oktobrī skaidri pateica, ka mēs sagaidām, lai drošības spēki ārkārtīgi uzmanīgi apspiestu vai pārvaldītu procesus un lai neļautu notikumiem eskalēt. Irākas augstākās varas iestādes ir apsolījušas, ka joprojām Irākā ir vārda brīvība un tiek nodrošināta kārtība. Uh, Irākas iedzīvotāju prasības nevar apspiest un nevar atbildēt ar represijām. Ir jāuzklausa Irākas iedzīvotāji un jāatbild viņu bažām. Šķiet, ka šie procesi uzsākās spontāni. Tie bija jaunieši, kuri vienkārši vēlējās piekļuvi pamatpakalpojumiem, labākas iespējas savai dzīvei un beidzot pārtraukt jau ieinstitucionalizējušos korupciju. Viņiem jau ir taisnība un nevar jau novērtēt pārāk zemu to, ka jaunieši daudz kur tuvajos austrumos eh, iziet ielās ne tikai Irākā, arī citās valstīs. Vienlaicīgi tie e, izaicinājumi, ar kuriem saskars Irāka, ir milzīgi. Valsts beidzot ir izķepurojusies no ilgušiem konfliktiem, bet, e, protams, laika varbūt tur ir grūti, bet e, ir jāstrādā savu iedzīvotāju labā un iedzīvotājs sagaidītājs, ja Irāka vērs, vēlas ilglaicīgi kļūt par stabilu, pamatīgu balstu tuvajos austrumos, tad iedzīvotāju gaidas ir jāīsteno. Un, protams, ka tas, ko jaunieši prasa, ir pamatot, ir jācīnās pret korupciju, ir jāveido valsts institūcijas un spēcīga demokrātija. Patreizējā Irākas valdība ir sagatavojusi ļoti ambiciozu reformu plānu, kas eh, šobrīd tiek ļoti strauji īstenots. Augstā pārstāve vasarā viesojās Bagdādē, un jau toreiz viņa piedāvāja Irākas valdībai Eiropas Savienības atbalstu, kā arī pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem. Mēs vienmēr esam iestājušies par irākiešu prasībām, vienmēr esam atbalstījuši valsts atjaunošanu. Uh, Jau astotajā gadā mēs eh, organizējām konferenci par eh, Irākas atjaunoti. Pēdējo divu gadu laikā ir atvēlēti pāri par 300 miljoniem dažādām, re, dažādām reformām un īpaši jauniešu atbalstam. Un jaunieši, kā jau mēs dzirdējām, bija šo protestu iniciatori. Šajos gados eh, mēs esam atbalstījuši kā universitātes, tā slimnīcas, lai Irākas iedzīvotājiem beidzot būtu iespējams dzīvot daudz maz normāli. Mēs griežamies pie Irākas valdības, lai tā veicinātu nacionālu vienotību un īstenot arī drošības sektora reformu. Tas visticamākais ļaus arī drošības iestāde, tātad tiesības sargājošajām iestādēm kļūt demokrātiskākām un iestāties par citām brīvībām. Pēc tam, kad eh, Daešs tika apkarots 18. gada eh, vēlēšanās, vēlēšana rezultātā notika mierīga varas eh, pārmaiņa. Un eh, droši var apgalvot, ka arī reģionālā pašvaldība ir uzlabojusies. Mēs, Eiropieši, vienmēr esam apgalvojuši, ka vēlamies palīdzēt Irākas iedzīvotājiem, palīdzēt dzīvot mierā. Un tas jau ir tieši tas, ko Irākas iedzīvotāji irākieši visvairāk vēlas. Tāpēc tagad eh, mēs esam gatavi palīdzēt Irākai veidot eh, spēcīgāku, iekļaujošāku un godīgāku demokrātiju. Paldies! Lielas paldies! Tagad uzklausīsim politisko grupu pārstāvjus, uzstāšanos no politiskajām grupām un lūkšu deputātus ievērot runas laiku. Mēs esam iekavējušies. Pusotra minūte Kirsjus kungam ETP vārdā. Paldies! Ir krīze starp Irāku un Saudārābiju, arī Lebanonā, ir invāzija Sīrijā un arī e, citas lietas, kas e, norāda to, cik svarīga ir stabila Irāka. Irākas ekonomika atgūstas no 20 gadu bruņota konflikta, e, to starp situācijas, kad tajā darbojās Islama valsts. Valsts potenciāls ir milzīgs, un tā ir viena no lielākajām naftas ražotājiem 4,6 miljonu barelu dienā tiek saražoti, tāpat ir paredzēti 4% pieaugums 2020. gadā. Tāpēc mums ir jālūdz Irākas valdībai izmantot valsts ekonomisko potenciālu, lai Eh, risinātu problēmas, kādas ir sabiedrībā un kas izraisīja sociālos nemierus. Valdība ir zaudējusi kontroli pār situāciju un pār drošības spēkiem. Mums vajadzētu izmantot savu ietekmi, lai veicinātu 13 eh, punktu reformu eh, programmas īstenošanu, ko izziņoja valdība, uh, un lai tiktu veikta neatkarīga izmeklēšana par to, kas ir atbildīgs par vairāk kā simts uh, protestētāju nāvi. Paldies! Thank you. Paldies! Divas minūtes Pirīgu kundze. Es un D vārdā. Godātais priekšstādātāji, ministres kundze kolēģi. Uh, Vairāki tūkstoši devās um, protestos ielās Irokā. Protesti bija spontāni. Protestētāji bija mm, bez ieročiem. Viņi neradīja nekādus drošības draudus. Tomēr uh, valdības uh, zau, uh, miera zaudēšana noveda pie tā, ka daudz zaudēja dzīvības, daudz tika ievainoti. Tāpat snaiperi šāva no jumtiem. Es runāšu skaidri. Šīs uh, rīcības ir nepieņemami cilvēktiesību pārkāpumi, un tie ir jānosūda visspēcīgākajā veidā. E, šīs prasības ir leģitīmas, un līdzīgi protesti ir bijuši jau vairākus mēnešus. Ir jaunieši bez darba, pamat sabiedriskie pakalpojumi netiek nodriešināti, korupcija ir endēmiska, Un e, satraukums tikai auga. Valdības e, rīcība rada tikai visdziļākās bāžas, un rezultāti netiek sasniegti. Šie protesti nav beigušies nekas nav ticis atrisināts. Gluži pretēji. 25. oktobris ir termiņš, kad ir jā sauc pie atbildības tie, kas nošauj civiliedzīvotājus, un šajā dienā atkal cilvēki izies ielās. Mēs nevaram pieļaut to, lai šīs leģitīmās prasības skartos ar vardarbību. Irākā vajadzīgas struktūrāls sociālās ekonomiskās reformas un uh, sponsorēšanas tīklu pārskatīšana. Tur nepieciešama politiskā drosme. Eiropas Savienība un parlaments uh, ir līdzās Irākas tautai. Mēs esam gatavi sniegt atbalstu iestādēm, ja tās vēlas um, izšķirošu investīciju veikt mm, valsts sociālajās un ekonomikas reformās. Mēs esam gatavi parādīt to, ka Eiropas Savienība ir taisnīgs un uzticību pelnošs partneris reģionā. Paldies! Paldies, Alsa Hlānī! Kundze Riņū vārdā divas minūtes. Paldies priekšsādātājiem. Es runāšu zviedru valodā, bet sākumā es vēlētos iz, uzrunāt Irākas tautu arabiski. 109 personer. 109 cilvēki četrās dienās gāja bojā un pār par 3000 ir ievainoti. Ievainoti galvā vai ar šāvienu krūtīs. Tātad, kas šāva? Šāva varas iestādes un šāva, lai nogalinātu. Šāva uz tiem, kuri pieprasīja pilsoniskās tiesības un pacēla Irākas karogu. Uh, pieprasīja pārtraukt korupciju, pieprasīja tiesības mācīties un pieprasīja cerības uz nākotni. Demonstranti uh, kliedza, mēs gribam dzīvot savā zemē, bet uh, premjerministri ir uzsācis izmeklēšanu un redzēsim, ko tad tā parādīs. Piemēram, valstī vispār nedarbojas vēlēšanu likums nedarbojas arī cīņa pret korupciju. Un šajā izmeklēšanā, ko īstenoja eh, premjerministrs, netiek nosaukts vārdā neviens ministrs vai neviena oficiāla persona, kas eh, šāva uz eh, opozīcijas partiju mītnēm un šāva uz miermīlīgiem iedzīvotājiem. Uh, Irāka jau tā ir ļoti dārgi samaksājusi par savu brīvību. No sākuma Sadāms, pēc tam amerikāņu okupācija, pēc tam Alkaīda, visbeidzot ISIS. Tā visa rezultātā ir cietuši irākieši un Irākas minoritātes, un cietusi arī Eiropa, tā droši var apgalvot. Eiropā ir beidzot jāsāk cīnīties ar fundamentālām problēmām, kas šajā valstī ir, un šeit mēs, Eiropas Savienība, varam palīdzēt. Es eh, esmu ļoti noskumusi, ka mums neizdevās vienoties par rezolūcijas pieņemšanu, bet es tiešām ceru, ka mums politiskā līmenī ir beidzot jāpasaka, ka irākieši ir pelnījuši kā mūsu cieņu, tā arī mūsu atbalstu. Paldies! Mrs. Neumann, on behalf Nāmans kundze zaļo vārdā pusotra minūte. Kolēģi un kolēģi, es esmu. Kolēģi un kolēģis. Irāks tautā ir tiesības iziet ielās, lai protestētu, bet par spīti visam vairāk nekā simts tika nogalināti ar šāvieniem. Tik daudzi uh, žurnālisti tika aizturēti, uh, žurnāli bloķēti, un ir pilnīgi skaidrs, kas noticis arī. Uh, Irākas um, drošības spēki ir šāvuši un vērsušies pret miermīlīgu tautu. Bet tā vietā tiek draudēts arvien vairāk uh, cilvēktiesību aktīvistiem, un šo piekdienu tiek pasludināts uh, jaunas protesta akcijas. Mani, kā šā parlamenta deputāta, satrauc sekojošais. Jau divus gadus mums ir padomu uh, devēju komanda, Irākas um, ministrijās. Un mēs esam paplašinājuši šo delegāciju, papildinot ar jauniem cilvēkiem, un šī eh, delegācija galu galā tiek vainot tajā, ka tā ir iesaistījusies šajā vardarbībā. Tāpēc man rodas jautājums, ko, kādus secinājumus mēs izdarīsim no šīs Eiropas Savienības misijas un kā mēs varēsim nodrošināt to, ka šo piekdienu jau atkal netiks pārkāptas cilvēku tiesības un ka to neīstenos mūsu padomdevēja komanda. Kolēģi un kolēģis, ir pienācis laiks eh, mums eh, arī šeit parlamentā diskutēt par mūsu eh, ārējā dienesta delegāciju darbu. Paldies! Paldies, un tagad vārds Marijānī kungam uz vienu minūti. Merci, Paldies, priekšsēdētāji! Irāka ir ievainota uh, valsts. To ievainojuši jo īpaši amerikāņi ar savu operāciju 2003. gadā, to ievainojuši Alkaids uh, cīnītāji. Tā ir valsts, kur nopostījuši uh, vairāki tā suverenitātes pārkāpumi un tik lielais skaits ASV zaldātu, kas ir izvietot šajā valstī. Briseles samitā 2018. gada jūnijā NATO uh, grasījās īstenot uh, varas konsolidācijas operācijas, bet uh, rezultātā notiek vēršanās pret šītiem un citām iedzīvotāju grupām. un gal galā reliģisko organizāciju pārstāvji vēršas pie varas iestāžu pārstāvjiem, lai arī apspiestu uh, tautu. Mēs nosodam notikušo, bet 2003. gadā mēs iesaistījāmies operācijā nedomājot par nākotni, nedomājot par šīs valsts uh, jauniešiem. Šobrīd šī valsts ir izpostīta un uz mums gulstas liela uh, daļa atbildības. Paldies, paldies, un tagad vārds Fatiks kundzei uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji. Bija cerību laiks Irākā pēc tam, kad mēs bijām uh, iznīcinājuši ISIS, bet, uh, ISIS, bet tagad uh, notiek masveida mas demonstrācijas pret uh, nepietiekumiem, uh, publiskiem pakāpojumiem, korupciju un Irākas. Uh, varas uh, iestāžu pārstāvu vēršanās bija pārspīlēta. Acīm redzot, eh, snaiperi ir šāvuši no ēku jumtiem, novedot pie tā, ka arvien lielāks skaits jaunu cilvēku tikuši nogalināti un vairāk nekā 6000 ievainoti. Mums ir jāsniedz atbalsts premjera spēkiem, bet mums ir arī jāpieprasa, lai tiktu īstenot visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu turpmāku vardarbību. Paldies! Paldies! Es redzu, ka kolēģis vēlas pieteikties uz zilās kartītes jautājumu, bet uh, šobrīd uzstājas deputātu politisko grupu vārdā, un tāpēc nav iespējams uzdot zilās kartītes jautājumu. Vārds uz vienu minūti dalīkundzei Goja grupas vārdā. Thank you. Thank you, President. Paldies priekšsēdētājiem! Šajā pašā laikā pagājušajā gadā mēs viesojāmies Irākā. Un pirms trim nedēļām cilvēks, kur mēs satikām, savulaik tika nošauts. Nošauts miermīlīgās protesta akcijās. Satraucošākais ir tas, ka šķiet nevienam visā pasaulē nerūp. Vairāk nekā simts cilvēku nošauti un vairāk, vairāk tūkstoši ievainoti. Ja mēs paraugamies, piemēram, kā presē tika atspoguļot notikumi Hongkongā, tad to mēs nevaram teikt par Irāku. Cilvēki cīnās par savām tiesībām, un tas, tas viss, kas tur notiek, ir sekas um, Eiropas um, operācijai. Tā ir nepieņemama situācija. Pašreizējā valdība ir pragmatiska, nedaudz uh, draudzīgi noskaņot attiecībā uz Irāku un Irānu, un es vēlētos, lai būtu uh, izmeklēšana, lai noskaidrotu, kas ir vainojams uh, šajā uh, šaušanā, un uh, baidos, ka es jau zinu, kāda būs atbilde. Paldies, un paldies tagad Gastāto kungam vārds uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji. Protesta akcijas, kas satricinājušas Irāku, Tajās iesaistījušies gan šīti, gan sunīti, gan kurdi. Hronisks bezdarbs, publisko pakalpojumu nepieejamība. Tas viss ir novedis pie šādām protesta akcijām, un varas iestāžu atbildes reakcija nav pieņemama. Tā ir pārāk brutāla, vairāk nekā simts cilvēku nogalināti, tāpēc, ka valdības spēki pielietojuši varu. Un tas viss parāda, ka mums ir jāvērš pīrāgas valdības, lai tā respektētu cilvēku tiesības un brīvību. Ne tikai Irākā cilvēki iziet ielās, arī Ķīnā, Libānā, Sudānā. Tā šobrīd ir pasaules mēroga tendence. Ir tikuši īstenoti pasākumi visur, kā piemēram eh, vēlme slēgt internetu, uh, cenzēt uh, masu mēdījus, un tas viss novad tikai pie situācijas nokaitēšanas. Tāpēc mums ir jāceņš rast um, nepieciešamo atbildes reakciju. Paldies, paldies, tagad vārds Ruijas Deveses kungam. Paldies, priekšsādātāji. Īrāka, kā mēs visi to zinām, ir ne tikai mūsu civilizācijas šūpuls, bet arī noteikti ir uh, viens no dažiem uh, demokrātisko projektu centieniem tuvajos austrumos, tāpēc es domāju, ka e, tas, kā šāds projekts ir pelnījis diplomātisko, politisko, finansiālu Eiropas Savienības atbalstu. To ņemot vērā, ir acīm redzami, ka pēdējo nedēļu notikušais no visiem skatpunktiem ir nepieņemams. Ir jā, Eiropas Savienībā jānosoda not notikušais. Mums ir e, jāprasa atbildība, ir jārod situācija tam, e, kas notika, ka simt, vairāk kā 150 cilvēki zaudēja dzīvību, kad e, policija šāva uz miermīlīgiem protestētājiem, lai prasītu sociālu, ekonomisko situācijas uzlabošanos. Es domāju, mums vēlreiz jāapliecina savas apņemšanās attiecībā uz Irāku, gan attiecībā uz sociālo labklājību, gan arī cilvēku tiesību aizstāvēšanu. Paldies, priekšsēdētāji! Bausadijās kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos spāniski un vērsīšos, um, protams, pie Mogherini kundzes. Irāka pēdējo gadu laikā ir uh, iekļuvusi uh, vardarbības, neapmierinātības, frustrācijas lokā. Un Eiropas Savienībai tie ir jāpalīdz. Nesen jau tika runāts šajā sesijā, ka tūkstošiem Irākus jaunieši izgāja ielās, lai protestētu pret korupciju, pret to, ka nebija pamata pakalpojumi un arī bezdarbs. Leģitīmas prasības, kas saskārās ar to, ka tika pārtraukti interneta sakari, uh, Mm, žurnālistu ierobežojumi un vārdarbība no valdības puses, un tamdēļ mums ir ļoti enerģiski jānosoda šāds nepamatots spēka izmantojums, kas ir prasījis vairāk kā simts cilvēku dzīvības un tūkstošiem ievainoto. Upuriem ir jā, viņiem ir jāpalīdz un uh, šis vardarbības cikls un neapmierinātības cikls turpināsies, kamēr turpināsies galvenās uh, Irākas valdības problēmas. Mēs visi zinām, kas tās ir - korupcija, noteiktas sistēmas apkalpošana un tāda politiskā sistēma, kas veido sektārismu. Un tāpēc Eiropas Savienībai ir jāprasa Irākas valdībai, lai tā izpildītu starptautiskās saistības, jāliek punkts vardarbībai un jāatgādina pienākums garantēt izpausmes brīvību, pulcēšanās, uh, un preses brīvību irākiešiem. Un, kolēģi, tas ir mūsu pienākums, un eh, tām ir jābūt arī mūsu prasībām. Paldies! Mrs. Tova... Tavalieri kundze, viena minūte lūdzu. Grazie, prezident. Paldies, prieksēdētāja kungs. Bagdādē un arī citās eh, Eiro, Irākas pilsētās notiek brutāla jauniešu manifestāciju apspiešana. Viņi kā vairākas dienas izgāja ielās, lai protestētu pret korupciju un nabadzību. Un eh, šobrīd apmēram 40% no jauniešiem vispār nav nekādu cerību dabūt darbu kaut kad savā dzīvē. Šos miermīlīgos demonstrantus apšāva varas iestādes. Un ko mēs darām? Mēs tikai skatāmies, kā Irākā faktiski notiek pilsoņu karš. To mēs droši varam nosaukt par karu. Bet eh, karš pret terorismu, ko mēs īstenojam ļoti daudzās eh, valstīs, vai tas eh, jau kādā veidā atspoguļo šo situāciju? Mēs esam piedzīvojuši cilvēktiesību pārkāpumus un uh, no šīs valsts migrantu plūsma ir milzīga. Paldies, Barena Arsa, vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. Kopš oktobra sākuma protestētāji Irākā iestājas par labākiem dzīves apstākļiem, par korupcijas pārstāšanu, un e, tam pretī varas iestādes e, lika e, ūdens lielgabalus un šautenes Simtiem ir gājuši bojā un tūkstošiem ievainoti. Mums Eiropas parlamentā ir jāpieprasa Bagdādas valdībai iekļau, ieklausīties savos iedzīvotājos un apturēt satrakojušos eh, drošības spēkus. Irakieši vēlas vārda brīvību un vēlas arī brīvu pieeju internetam. Irākas e, valdība ir apņēmusies dažādās starptautiskās vienošanās e, atbalstīt vārdu brīvību un kāpēc e, nav vēl izvirzīts apsūdzības tiem, kur lika šaut uz miermīlīgiem iedzīvotājiem. Tas, ka Iraks varas iestādes pašas stājas pretim saviem iedzīvotājiem, tas var pamudināt uz vēl jaunu vardarbības vilni šajā valstī. Bartolo kungs, pusotru minūtu lūdzu. Grazie, prezidente. Abag... Paldies, prieksēdētāji kungs. Bagdādē un tai pieguļošajās piepilsētās pāri par simts cilvēku ir nogalināti un tūkstošiem ievainoti. Šobrīd jau vairākus mēne, vairākas nedēļas šajā valstī notiek vardarbības eksplozijas. Uh, Protams, eh, vardarbība jau nerodas eh, tukšā vietā. Viss tas ir rūdzis un briedzis jau vairākus gadus, vismaz vairākus gadus - ekonomiskā nestabilitāte un neziņa par nākotni. Šobrīd ir samilzus tik lielā mērā, ka jaunieši iziet ielās studenti, jaunieši, arī vecāka gada gājuma cilvēki iziet ielās, lai iestātos par savām tiesībām un lai beidzot pieprasītu korupcijas eh, apkarošanu. Jo arī korupciju varam vainot tajā, ka Irākā ir tik zems dzīves līmenis un nav pat eh, pamat pakalpojumu. Irākas valdībai ir uh, jāgarantē tiesības uz miermīlīgu demonstrāciju. Un, protams, ja šāda demonstrācija notiek, tad nedrīkst šaut uz neapbruņotiem cilvēkiem. Eiropas Savienībā ir jānosoda jau kāda veida vardarbība un jāmēģina stabilizēt šis, šis reģions. Uh, Mēs vienmēr esam iestājušies par politisku un ekonomisku stabilitāti šajā reģionā. Mums Irākai ir jāpalīdz. Paldies, saka prieksēdētājs. Tagad pārējām pie brīvā mikrofona. Procedūras Čugu Darukungs nākamais lūdzu. Mulțumesc, doamna președintă. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es eh, uzreiz vēlējos pateikt, ka es esmu gan sarūktināts, gan ļoti nikns par to, ka 21. gadsimtā tik barbariskas vardarbības formas tiek izmantotas pret miermīlīgajiem iedzīvotājiem. Es esmu strādājis um, ātrās palīdzības brigādē un zinu, ko nozīmē ievainot civiliedzīvotāji. Manuprāt, šobrīd tur tiek īstenota kaut kāda ļaunuma saknes um, ideja, un 21. gadsimtā, ko tādu piedzīvot, man liekas, pilnīgi nesaprotami. Kas notiek Eiropas Savienībā, kas notiek Eiropas Savienības ārpusē? Irāka jau nav vienīgā, tāda pati situācija ir daudzās citās vietās. Varbūt, ka mums visiem vajadzētu piesēsties pie galda un izveidot plānu, ko darīt šādās situācijās, lai šādi šausmīgi gadījumi vairs neatkārtotos esmu nikns, es eh, nezinu, ko tālāk darīt, bet mums ir jādomā par to, lai tas neatkārtotos tālāk nākotnē. Konečnas kundze nākamā. Paldies, prieksēdētāja kungs, godātie kolēģi! Irākas eh, valdības izveidotās izmeklēšanas komisijas eh, rezultāti skaidri parāda, ka pāri par simts nogalināto Atbildība par to ir jāuzņems drošības spēkiem. Ko tas nozīmē? Ja šie cilvēki tika nogalināti tā vietā, lai drošības spēki viņus aizsargātu, tas nozīmē tikai vienu, ka šajā valstī demokrātija ir sašķobījusies. Protams, Amerikas invāzija izraisīja veselu virkni problēmu, bet mēs cerējām, ka ar sadam aiziešanu valsts kļūs labāka. Bet vai tā tiešām ir? Vai tiešām, ja varas iestādes apšauja mirmīlīgos iedzīvotājus, vai tas ir demokrātisks valsts pierādījums? Bet eh, ļoti daudzās eh, vietās ārpus Eiropas situācija ir līdzīga. Vornas kundze nākamā. Vordas kundze nākamā lūdzu. Prieksēdētāji kungs. Tūkstošiem protestētāju, galvenokārt jaunāka gada gājuma, izgāja ielās demonstrācijās Irākā iestājoties par to, lai viņiem būtu darbs nākotnē un iestājoties pret korupciju. Viņiem pretim stājās Irākas drošības spēki, kas izmantoja pārmēru spēku un nogalināja simtu un ievainoja pāri par četriem tūkstošiem. Ir nepieciešams saukt pie atbildības tos, kuri pārkāpa cilvēktiesības tik brutālā veidā un nogalināja miermīlīgus civiliedzīvotājus. Un mums Eiropas Savienībā ir jāraugās, lai tiktu izvirzītas apsūdzības tiem, kas šāva. Tie, kuri kritizē valdību, nav krimināli noziedznieki. Un, protams, ka varas iestāžu mēģinājumu apklusināt protestētājus nevainagosies panākumiem mierīgas eh, pulcēšanās brīvība ir viena no četrām pamatbrīvībām pasaulē, un tā mums ir jāaizstāv. Voles kungs, nākamais lūdzu. Uh, Iraq is a broad... Irāka ir sagruvusi valsts, tāpēc eh, nav nekāds pārsteigums, ka cilvēki iziet ielās. Un eh, nav nekāds pārsteigums, ka uh, valdība nedara neko. Šai valstī nodarītais, Irākai nodarītais. Vai mēs esam jau kad piedzīvojuši ko līdzīgu pēdējos 30 gados? Tas ir prātam neaptverami. Un eh, jā, ļoti žēl, ka Eiropas Savienības dalību valstis nevar mazgāt rokas nevainībā. Uh, Protams, tas viss bija par, par naftas resursiem. Amerika vēlējās iegūt naftas rezerves, bet neviens nepadomāja par to, ko šī alkatība e, nodarīs mierīgajiem civiliedzīvotājiem. Jūs zinat, cik cilvēki tur gāja bojā pāri par miljonu šī kara laikā. Un arī toreiz Daudzi parlamentārieši bija ieinteresēti bombardēt Irāku tieši naudas dēļ. Tagad mēs runājam, vai ko nu darīt. Bet eh, kāpēc eh, rietumu varām ir tik grūti palīdzēt valstī, kuru mēs paši izvarojām tikai resursu dēļ? Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad eh, došu vārdu Tuprainens kundzei, kura runās prezidentūras laikā. Nē, viņa runās uh, Eh, komisijas priekšsēdētāja vietniece Savienības augstās pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā. Jā, paldies. Šī viedokļa apmaiņa bija ļoti aktuāla un ļoti interesanta, un es vēlētos pateikties visiem deputātiem, kuri piedalījās debatēs. Paldies par jūsu komentāriem, jautājumiem.